Stiprināts. Ejam tālāk. Balsojums par lēmumu priekšlikumu. Apstiprināt Algirda Šemeta iecelšanu komisijas locekļa amatā. Atgādināšu jums, ka šis komisijas locekļa amata kandidāts ieņems Gribas Kalits kundzes vietu, jo viņa tikusi ievēlēta par Lietuvas prezidenti. Un esmu pārliecināts, ka jūs sapratīsiet un atbalstīsiet manus apsveikumus Gribas Kalits kundzei. Tātad aizklātais balsojums. Sākam balsošanu. Lūdzu.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 461 balss nodota, 347 pār, 47 pret un 67 ir atturējušies. Līdz ar to priekšlikums ir pieņemts un apstiprināts. Nākamais jautājums. Protams, eh, starp citu, arī apsveikumu jaunajam komisāram. Eh, bet nākamais eh, jautājums mums ir balsojums par lēmumu priekšlikumu apstiprināt Pavela Samecka iecelšanu komisijas locekļu amatā. Lai aizvietotu Danutu Hubneri, kas ir kļuvusi par mūsu jauno kolēģi šeit. Un kas līdz šim bija komisāre par, atbildīgi par reģionālo politiku un kohēzijas politiku. Arī šis būs aizklātais balsojums, tā kā sākam balsot tagad. Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā balsojums ir beidzies. Balsojuši 474 pār 360, pret 80, atturējušies 34. Līdz ar to priekšlikums apstiprināts, apsveikumu arī Samets kungam. Tālāk balsošana par lēmumu priekšlikumu apstiprināt Karela de Guhta iecelšanu komisijas locekļa amatā. Lai aizvietot uh, Lui Mišel kungu, kurš ir arī kļūst par mūsu kolēģi. Tagad balsojums sācies. Šis arī ir aizklāts balsojums. Vai visi ir nobalsojuši? Tādā gadījumā balsojums ir beidzies. Tātad balsojuši 472, pār 385, pret 53, atturējušies 34. Arī šis priekšlikums ir pieņemts. Apsveicam arī Karaldi Guhtu kungu. Labi, ejam tālāk. Mums ir pusstunda, kas ir veltīta vienas minūtes runām. Tātad Katram izteikumam ir viena minūte. Mums ir ļoti garš saraksts ar tiem, kas pieteikušies runāt. Izskatās, ka visi grib parunāt kādu brīdi, lai atzīmētos protokolā. Bet, kā jūs saprotat, es nevarēšu dot vārdu absolūti visiem, kas to ir prasījuši jo tad mums vajadzētu pusotru stundu, nevis to pusstundu, kas mums ir pieejama. Tā kā dod vārdu Šonkelī kungam.